grupa un sociālisti pieprasa izmaiņas eh, komiteju un delegāciju sastāvā. Un eh, šo prasību mēs iekļausim šās dienas sēdes protokolā. Ja neviens neiebilst, tad eh,